Lūks kundze par aizbildnības jautājumiem. Paldies, priekšsēdētāji. Esmu Patrīcija Dēluka. Es eh, vispirms runāšu komisijas vārdā eh, vispārīgi, un pēc tam došu vārdu citiem kolēģiem par konkrētām lietām. Vispirms komisija vēlētos izteikt eh, līdzjūtību uh, visiem eh, šiem te eh, vecāku, vecākiem, kas ir kļuvuši uzpu, up, par upuriem diskriminācijai, bērnu nolaupīšanai, eh, kuriem neļauj tikties ar viņu bērniem un tā tālāk. Daži no gadījumiem, par kuriem mēs šodien dzirdējām, jau ir tikuši skatīti komisijas līmenī, un komisija jau ir sniegusi rakstiskas atbildes. Mēs pateicamies eh, par eh, jaunāku informāciju, par to, kā virzās eh, tā vai cita lieta, bet man ir jāsaka, ka juridiskais izvērtējums šīm lietām tomēr nemainās. Salīdzinājumā ar to, ko mēs esam sacījuši iepriekšējā lūgumrakstu komitejas sēdē februārī 2013. gadā. Šodien uzklausījām arī jaunas lūgumrakstus, eh, kas eh, tika prezentēti, arī rakstveidā tika prezentēti vēl daži. Eh, Komisija saņēma pavisam nesen dokumentāciju par dažiem, par dažiem lūgumrakstiem tikai vakar. Uh, Jebkurā gadījumā mēs eh, spējām veikt vispārīgu lietu novērtējumu. Visa šīs lietas eh, skar dažādas, ļoti atšķirīgas situācijas, jo lūguma rakstiesniedzēji eh, sūdzas, piemēram, par bērnu nolaupīšanu vienu no vecākiem problēmas ar uh, ap apmeklējumtiesībām, eh, vārdarbību, pamatiesību pārkāpšanu, diskrimināciju pēc valstspiedarības pazīmes, medicīnisko nolaidību, pieeju dokumentiem un tā tālāk. Kā redzat, ir vairāki komisijas dienesti, kas ir iesaistīti šo lietu uh, izvērtēšanā, bet es vēlētos jums sniegt, kā esmu darījis to iepriekš, uh, tādu pārskatu par eh, vispārējo juridisko situāciju, eh, kādā atrodas Dānija, un par to, kādas šeit ir eh, Eiropas Savienības pilnvaras. Ja mēs runājam principiāli, tad komisijas pilnvaras attiecībā uz dalību valstu pārkāpumiem ir ierobežotas, jo mēs varam pāraudzīt tikai ES tiesību aktu piemērošanu un tos, tā, tās lietas, ja, lietas, kas piekrīt Eiropas Savienības tiesas kompetencijai. Uh, Kā es teicu jau citās sanāksmēs, tad nešķiet, ka šī tēma ir tāda, uz kuru attiec Eiropas Savienības tiesību aktu kopums. Īpaši attiecībā uz jautājumu par to, kā tiesas ir e, spriedušas e, tajā vai citā e, lietā un kā darbojas sociālie dienesti Dānijā vēl vairāk. Dānija bauda īpašu statusu Eiropas Savienības līgumā, respektīvi uz Dāniju neatiecas instruments, ko Savienība ir pieņēmusi uh, Eh, drošības, eh, tiesiskuma un brīvības jomā attiecībā uz eh, nolaupīšanu, ko veids viens no vecākiem. Tas ir īpaši svarīgi, jo Eiropas regula attiecībā uz vecāku atbildību un aizbildnību nav piemērojama Dānijai. Tādēļ tikai starptautiskas konvencijas eh, var tikt piemērotas, nu, piemēram, konvencija par uh, bērnu nolaupīšanu starptautiskā kontekstā, bet Eiropas uh, tiesību akti uh, attiecas tikai uz jurisdikciju vai tiesu lēmumu izpildi ja vecāka, vienam no vecākiem ir piešķirtas apmeklējuma tiesības vienā dalībvalstī, viņš šo lēmumu var īstenot, eh, panākt aizpildi citā dalībvalstī. Taču eh, tas mums neļauj iejaukties pēc būtības tiecas nolēmumā, kas paliek dalībvalsts ziņā. Tātad, kādas tam ir sekas? Sekas ir tādas, ka komisijai nav uh, vispārēju tiesību iejaukties individuālās lietās, eh, kurām nav saiknes ar ES tiesību aktiem. Un es vēlētos dot vārdu saviem kolēģiem, vispirms eh, Klaudijānai, kas eh, paskaidros, kāda ir situācija ar upura aizsardzību vardarbības gadījumos ģimenē. Jā, paldies! Paldies arī par eh, to, ka eh, pastāstījāt eh, savas lietas, bija ļoti grūti to klausīties, man tas tiešām dziļi aizkustināja. Tomēr, pārstāvot Eiropas komisiju, mums ir jāsniedz arī oficiāla atbilde. Mana nodaļa ir atbildīga par krimināltiesībām, līdz ar to es izteikšos par uh, Eh, aizsardzību, kas ir nodrošināta cietušajiem no noziegumiem, jo Eiropas Savienība ir īstenojusi vairākas iniciatīvas, lai uzlabotu uh, cietušo stāvokli, cietušo no noziegumiem. Eh, tas, protams, tā skaitā ietver arī cietušos no vardarbības ģimenē, kā arī izsekošanas, seksuāls uzmākšanās, upuru. Tā tad ir Viena ir direktīva 2012. gadā, kas eh, aizsargā upurus eh, krimināla procesa eh, gaitā. Tas bija attiecībā uz vairākām lietām, kas rakstiski tika iesniegts kas liek iekļaut nacionāla likumdošanā normas, kas aizsargātu cietušo tiesības krimināla procesa gaitā, informēt viņus par lietas gaitu, uh, Tāpat arī nodrošināt aizsardzības pasākums, ja viņi vēlas pārcelties dzīvi ārpus valsts. Tomēr es varu tikai eh, pievienoties kolēģei. Dānijai ir ļoti īpaša situācija attiecībā uz visiem mūsu instrumentiem. Uh, tai nav saistoša ne upuru cietušo direktīva 2012. gada, kas tas ir spēkā 2015. gadā, bet arī tad Eiropas uh, eh, tiesība akti neskars Dāniju šajā jomā. Un tas pats attiecas arī uz abiem juridiskajiem instrumentiem, kas saistīti ar uh, aizsardzības pasākumiem pārobežu lietās. Uh, arī tur Dānijai tie nav piemērojami. Līdz ar to, diemžēl, mēs varam sniegt tikai ļoti formālu atbildi, ka mums nav kompetences iejaukties šajā gadījumā. Paldies! Paldies! Priekšsarētājs saka par šādu paziņojumu, kas rada vilšanos. Jā. Vai ir vēl kāds, kas asies lūdzu? Jā, priekšsarētāji. Es eh, strādāju komisijā ar bērnu tiesību koordinatorus, varbūt painformēšu eh, par to, ko koordinators dara, kas sasaistās ar eh, lietām, kuras jūs pieminējāt. Man jāuzsver, ka šis ir no politikas viedokļa, tas nav skaitī, saistīts ar individuālajiem lūgumrakstiem, kurus uzklausījām šodien. Pirmā lieta, ko es vēlos pieminēt, ir tas, ko mēs darām kopā ar Eiropas parlamentu jo Eiropas parlaments ir aicinājis komisiju izstrādāt izmēģinājumu projektu par informēšanu attiecībā uz vecāku tiesībām un bērnu tiesībām, ja ir dažādi valsts piedarīgi vecāki bērnam. Pirmkārt, ir svarīgi, protams, nodrošināt piekļuvi informācijai, ja rodas kādas problēmas pāriem, kur ir dažādas nacionalitātes. Uh, Tātad šis izmēģinājuma projekts ir vērts uz to, lai informētu. Tā nav likumdošana, tas nav pētījums, tas ir informatīvs projekts. Otra lieta, pie kuras mēs strādājam, ir pētījums. Pētījums par bērnu iesaisti tiesiskos procesos. To mēs veicam visās e, dalību valstīs saistībā ar kriminālu procesiem, civilu procesiem, administratīviem procesiem. Uh, Tā tad arī saistībā ar lēmumiem, kas saistīts ar aizbildniecības e, noteikšanu, apmeklējuma laikiem. Tas ir tāds, varētu teikt, kartēšanas e, pasākums, e, aptverot to, kas pastāv visās dalību valstīs, kāda ir instrumenti un tā tālāk. Trešais, ko vēlējos pieminēt, ir tas, ka mēs strādājam pie vadlīniju izstrādes saistībā ar bērnu aizsardzības sistēmām dalību valstīs. Uh, tātad informēja Eiropas Savienībai, kā tādai nav kompetences attiecībā uz nacionālo iestāžu bērnu aizsardzības sistēmām. Ideja ir sniegt atbalstu dalību valstīm, lai tās stiprinātu bērnu aizsardzības mehānismu savās valstīs un skatīties to tādu integrētu pieeju Un bieži vien redzam, ka vecāki un bērni ir iesaistīti situācijās, kas nav saistīti tikai ar vienu konkrētu aspektu, bet gan aptver vairākus aspektus, eh, vairākas iestādes, aģentūras, eh, dienestus dalību valstī vai pat vairākas dalību valstis, kas mēdz būt iesaistīts šādās lietās. Līdz ar to, tas, ko mēs darām, ir apzināt šobrīd eh, to, kādas dalību valstīs ir bērntiesību aizsardzības sistēmas, izstrādāsim uh, vadlīnijas, lai stiprinātu šīs sistēmas, piemēram, dodot norādes par to, kā labāk izmantot uh, Eiropas Savienības finansējumu, lai stiprinātu šīs sistēmas. Paldies! Paldies, priekšsēdētāji! Nav cita komisijas pārstāva, kurš vēl izteiksies. Manuprāt, viss izteicās. Bostināro kungs. Paldies, priekšsēdētāji! godātie lūguma rakstiesniedzēji un kolēģi, šī ir viena no tām sāpīgām dienām, kas mums paliks atmiņā, kas parāda, kāda ir ierobežojuma mūsu Eiropas Savienībā, mūsu projektā, un vardarbīga attieksme no kādas dalību valsts iestāžu puses, kas ir ne tikai ierobežo, bet arī jāatrisina. Es jau no paša sākuma zināju jau no sākotnējās iesaistīšanās e, politikā, ka Kopenhāgens kritērija tika noteikti, lai mērītu demokrātisko iestāžu atbilstību kandidātu valstī, bet nekad nebija iedomājies, ka Kopenhāgena kādu dienu varētu tikt saistīt ar šādiem dramatiskiem pamatiesību pārkāpumiem. Tas vienkārši neticam. Es mīlu Dāniju, Es vienmēr augsti vērtēju demokrātijas iestāžu eh, darbību šai valstī, bet uzklausot komisiju un visvairāk jau šos dramatiskos stāsts no lūgumraksta iesniedzējiem, tur ir minēti jautājumi, kas komisijai būtu īpaši jāņem vērā. Pirmkārt, kur tad ir vienlīdzīgā attieksme starp vecākiem tiesas priekšā? Šeit ir runa par Eiropas Savienības pilsoņu pamatiesībām saņemt vienādu attieksmi tiesas priekšā, bet tas, ko mēs dzirdam no lūguma rakstiesniedzējiem, ka šeit notiek skaidra diskriminācija balstoties uz pilsonību, balstoties uz etnisko izcelsmi, uz to, ka Eiropas Savienības pilsoņiem aprecoties Dānijās pret viņiem izturas atšķirīgi tiesā un citās iestādēs. Tas ir pret Eiropas Savienības likumiem. Manā trūcīgajā Rumānijā, ja iestādes uzdrīkstētos pret kādu izturētos šādā veidā, es būtu pirmais, kurš prasītu valsti sodīt, jo tas nav pieņemami. Tālāk. Par procesuālajām tiesībām Eiropas Savienības pilsoņiem. Godīgu taisnīgu attieksmi pret abām pusēm, bet mums atkārtoti min, ka tiesas priekšā viena puse saņem privileģēto attieksmi, bet pret otru pusi vienmēr ir situācijā, kur tiek pārkāpts viņas pamatiesības. Šeit nav runa par Krieviju vai kādu citu valsti, šeit ir runa par Eiropas Savienības dalību valsti. Šeit runa arī par lēmumiem, kur pieņem policija. Aizturēt Eiropas Savienības pilsoņu pasi, kas skaidri norāda uz brīvas pārvietošanās tiesībām pārkāpumu. Pat ne Eiropas Savienības dalību valstīs lēmums atņemt pasi nozīmē ierobežot cilvēku pamatiesības, uh, uzturēties vienā vai citā dalībvalstī. Tur nepieciešams tiesas spriedums, bet šeit vienkārši policija pieņem šādu lēmumu. Policija nevar pieņemt šādu lēmumu. Un viņi to var darīt tikai tāpēc, ka viņi ir Dānijas vai policija. Nē, tas nav pieņemams. Šī ir brutāla iejaukšanās no valsts varas iestāžu pusi privātā ģimenes dzīvē. Šeit ir runa par vecākiem un bērniem. Spartā drakoniskie noteikumi ļāva lēmt, kurš bērns ir labs un kurš nē, Ja bērns bija invalīds vai nebija pietiekami labs, viņš tika nolemts nāvēji, vai mēs varam pieņemt to, ka varas iestāde vienalga kurā valstī Eiropā varētu lemt, kas ir pareizi un kas nav pareizi ģimenes dzīvei. Šādā vienpusīgā veidā tas ir vienkārši šokējoši. Man tik tiešām žēl ir. Un es jūtos sāpināts, uzklausot šos šausminošos stāstus. Vai valsts varas iestādes, vienalga kurās valstī, var atņemt kādam no vecākiem pamatiesības par piekļuvu bērnam, apmeklēt savu bērnu. vai šādu cilvēku var sūtīt cietumā, vienalga uz 17 dienām vai 6 mēnešiem tikai par mēģinājumu panākt piekļuvi savam bērnam. Vai tas ir vēl viens režīms, kur tiek lēmts, kā uh, eh, kurā lēmts, kā mums dzīvot, kā mēs e, izturamies pret saviem bērniem, vai mēs varam to vienkārši tā pieņemt. Es atvainojos par e, to, ka tā izsekos, bet arī es esmu vecāks. Man ir e, mani bērni, man mazā meitiņa nomena leikēmijas. Kā var lemt par vecāku tiesību atņemšanu. Tas vienkārši šokējoši. No, please apologize. Atvainojiet. Atvainojiet mani par um, šīm emocijām. Par šo beidzamo komentāru. Nē, tas nevar tā turpināties. Tas vienkārši tā nevar turpināties. Nē, šeit mēs nerunājam par kādu ierastu uh, aktivitāti, kur mēs te nerunājam par kaut kādām intelektuālām tiesībām, precēm, pakalpojumiem. Šeit ir runa par pamattiesībām. Mums ir jānosaka vismaz kopīgi standārti, kas aizsargātu bērnus un vecākus, lai tie piemērotos visiem Eiropas Savienībā. Mums ir nepieciešama vienlīdzīga attieksme. Brīnišķīgi, jā, šo šodien ir brīnišķīgi uzsākt kampaņu un teikt pilsoņiem, cik eh, skaists ir Eiropas Savienības projekts, bet ko mēs eh, varam teikt eh, lūgumrakstu iesniedzējiem, ko teikt citiem vecākiem mūsu Eiropā. Mēs šeit runājam arī par apvienotās karalists gadījumu. Kāds tad šeit ir mūsu vēstījums gudētā komisija pilsoņiem? Vai ir kāda atbilde, vai mēs varam palikt klusējot, neredzot, ka tas viss notiek mūsu acu priekšā, jo neutralitāte ir uh, līdzdarbība. Te es arī pielikšu punktu, es atvainojos par tādu emocionālu uzrunu, bet, kad mēs runājam par bērnu tiesībām, neviens uh, nevar šeit palikt uh, neskarts. Uh, jo šeit mēs runājam par visdārgākajām cilvēku jūtām un pat cil dzīvnieki savus bērnus aprūpē. Es gandrīz teicu ar cilvēcis, gandrīz pateicu cilvēcīgām jūtām, bet daudz siltāk mēs nevaram palikt tik formāli, uh, un augsti runājot par bērnu tiesībām. Tas nevar turpināties. Es vēlējos teikt, ka mēs varētu aicināt arī lūgumu iesniedzējus vērsties Eiropas Savienības cilvēku, eh, cilvēktiesību tiesā, bet cik ilgi bērnam būs jāpaliek bez tēva, bez mātes, bez saviem vecākiem, pirms vispār Strasbūrs tiesa pieņems kādu lēmumu un tad dalību valstī būs pienākums pievērst uzmanību tiesas spriedumam. Kā mēs varam izmērīt šīs ciešanas? Jā, ar to arī beigšu. Liels paldies, bet, nu, mm, tad ir vēl runātāja Lūdzēja Turgais kungs. Paldies, priekšstādātāji. Es eh, centīšos izteikties īsi. Tad, kad mēs apmeklējām Dāniju faktu noskaidrošanas misijā, mēs redzējām kaut ko ļoti neparastu. To visu redzēt bija grūti, uzklausot eh, Bostināru kunga eh, runu un to, ka viņš minēja dažas lietas, ar kurām viņš ir sas Eh, kāries, man ir grūti pēc tam runāt, bet, bet tas, ko mēs redzam šodien šeit, ir tikai ļoti maza daļa no tā, ko mēs redzējām reāli Dānijā, un kad mēs uzklausījām šīs mātes un tēvus kas eh, mums stāstīja par šo situāciju un kas šajā eh, Eiropas Savienības daļā notiek. Tas notiek Eiropas Savienībā. Mēs te nerunājam par kaut kādu attālinātu salu kaut kur. Mēs te runājam kaut ko, par kaut ko, kas ir šeit pat rokas stiepienā attālumā. Mēs runājam par mātēm, kas tiek ielikts eh, cietumā vai ielikts uh, kaut kādās institūcijās visādu iemeslu dēļ, un nemaz jau nerunāsim par pašiem bērniem. Bērniem, kas ir izgājuši cauri ļoti grūtam laikam un kas ir cietuši uh, milzīgus psiholoģiskus stresus. Un, ko mēs redzam, te tiek pārkāptas cilvēktiesības, tiek pārkāptas starptautiskas konvencijas. Nu, galu galā faktiski Eiropas pārvaldība un valdība visu to pieļauj. Tātad uzklausot eh, šos te paziņojumus šodien, ja mēs iedziļināmies detaļām, uzklausām komisijas pārstāvi, kas saka, nu jā, mums žēl jau ir, bet, bet, un visu laiku ir šis bet un bet, un tas jau ir tas eh, sliktākais. Uh, kā mēs šeit varam uzklausīt eh, visus šos traģiskos stāstus un pēc tam neko nedarīt. Jā, mēdī, protams, var tikt iesaistīt un tā tālāk, bet šiem cilvēkam ir jāatgriežas Dānijā, un tad atkal viss turpināsies tā, tāpat kā līdz šim. Uh, Mēs to vienkārši nevaram paturēt šajā telpā, mums tas ir jāapspriež plenārs sēdē, mums ir jāiepazīstina uh, citi kolēģi ar to. Nu, tas ir skandalās, ka tas viss notiek Eiropā. Uh, mums ir jādara, jāizlem, ko darīt, lai šī ziņa uh, izkļūtu ārā, ārpusē, lai par to uzzinātu visi. Labs uh, priekšlikums, Turgais kungs. Bulānkungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es arī vēlos uh, izteikt uh, mūsu komitejas kolektīvo atbalstu lūgumraksts iesniedzējām, iesniedzējiem, kas arī prezentē katrs savu ģimenes drāmu. Un noteikti ir arī jānorāda, ka par visiem jautājumiem, kurus skatām šeit, lūgumrakstu komitejā, šie ir tie jautājumi, kuri ir visdramatiskākie un smagākie. Uh, Un, uh, kad es saku, mēs sēdām ar šiem jautājumiem, tad es to saku tiešām ļoti piesardzīgi, relatīvi, jo pie, cits jautājums mēs varam atrasināt daudz ātrāk, bet nu, šajā jomā tiešām progress ir lēns. Uh, 13. 14. gads ir pilsonības gads, un mēs nevaram nodrošināt dzīvi sabiedrībā, ja nav ģimenes šūni. Tā ģimene ir mūsu dzīves uh, pamats. Vai šīs jautājums ir Eiropas jautājums? tika uzskatīts, ka šie lūgumraksti ir pieņemami, bet nu, viens no priekšnoteikumiem, lai lūgumrakstu sadītu par pieņemamiem, nu, nozīmē, nu, ka viņiem ir jāiekļaujas Eiropas Savienības kompetences jomā. Tādējādi tas nav tikai subsidiaritātes jautājums, pat ja tur, protams, ir jāievēro subsidiaritāte. Tajā pat laikā mēs šeit neuzbrukam arī kādai nācijai, konkrētai nācijai, pat ja Dānija arī ir Eiropas Savienības uh, dalību valsts, tomēr ir, mēs varam arī veikt mudinājums, lai rīkotos daudz kolektīvāk. Šīs drāmas un lūguma raksti nav izolēti. Nē, mēs jau arī to piedzīvojām, kad runājām par Vāciju. Saņēmām simtiem lūgumu rakstu par šo pašu problemātiku. Tā, šis pats jautājums tagad arī tiek skatīts saiknē ar Dāniju. Uh, tad ir jāteic lūguma rakstiesniedzējiem, ka viņi nav vieni. Un pat, ja, protams, katrs gadījums ir sarežģīts, tomēr, nu, mums ir jāatrod risinājums arī lūguma rakstu komitejā. Mums ir jāizdara spiediens Jābūt arī visai kreatīviem, vēl vairāk tādēļ, ka mēs šeit redzam tikai arī aizberga redzamo daļu. Daudz lūgumu rakstamaz uh, mēs neseņemam, daudz cilvēku, kas vispār nav izmantojuši šo lūgumu rakstu iesniegšanas iespēju. Mums ir jau, protams, pieredze pār aizbildniecību un šķiršanos Vācijā, un, diemžēl, man ir jāatzīst, ka jūs ļoti labi zināt, ka trīs gadus mēs skatām pie šie, šos jautājumus, mēs nesam vispār progresējuši darbu darbā eh, šai konkrētā jomā, bet nu, mēs esam nākušajā priekšlikumiem, arī devāmies uz Vāciju, tāpat ar Dāniju par šīm apmeklēšanas tiesībām, par grūtībām sevi aizstāvēt, par tiesvedības eh, šķēršļiem. Dažkārt pat procedūras ir tik ilgas, ka bērni vienkārši kļūst jau pilngadīgi. Un eh, arī šie dažādiem Uh, nosodījumi un apvainojumi, arī iestāžu vajāšana, arī Eiropas aizturēšanas rīkojumi ļaunprātīgi izmantošana. Kom... Esmu uzdevis daudz rakstisks jautājums komisijai par Vācijas gadījumiem. Taču nu, komisija vienmēr aiz, aizslēpjas aiz Eiropas Savienības tiesību uh, sātvaru, par subsidiaritāti, ar savienības ties eh, spriedumiem, taču jāatzīst, ka daudzos gadījumos Eiropas vienības dalībās likumdošana Šo dažādu dalībvalstu likumdošana ir pretrunā. Vienas valsts tiesa pieņem tādu lēmumu, otras valsts tiesa pieņem pretēju lēmumu. Tad jautājums, kādu subsidiaritāti mēs atzīsim šādā gadījumā? Ko darīt? Protams, kā šie jautājumi ir ļoti sarežģīti risināmi, e, un arī Eiropas Savienības tiesa, tiesas, un arī Vācijas atbildīgās tiesas, kas dara uh, e, korekti savu darbu, tomēr dažkārt arī uh, visai patvaļīgi rīkojas. Katrai dalību valstī ir jāsniedz iespēja saviem pilsoņiem uh, veikt arī pārsūdzības un aizstāvēt savas tiesības. Ir arī Roma 3, kas norāda vecākiem, kuri vēlas precēties, pat ja tas nav īpaši smalki, ka viņi var izvēlēties likumdošanu, kuru tad viņi var izmantot gadījumā, ja viņi šķīras. Es nezinu, kā Es nezinu, kurš mērs eh, mazākajā ciematā vispār pārzina likumdošanu, lai eh, dažādu nacionalitāšu pārim varētu um, sniegt padomu, un mēs pieņemam liels lēmums, bet pēc tam neviens eh, nerūpēs par to, lai tie tik pieš, piemēroti par šo jugendantu, ko es runāju, attiecībā uz Vāciju, Itāliju un Vācija. Tātad es zinu, man tikai minūte manā rīcībā. Vācija un Itālija ir divas valsts, kurām nav šie nacionālie vidutāji, mediātori. Taču runājot par Eiropas pilsoņiem, lai viņi varētu izmantot šo vidutāju, manuprāt, tas ir jānodrošina visiem Eiropas pilsoņiem. Tā ir visneitrālākais tiesības, tāpat laikā arī tiek respektēts katras valsts likumdošana, tādēļ mums nevajadzētu iejaukties nacionālajās likumdošanās, un man ir pārsteigums arī, ka es neredzu lūguma rakstos, ja būtu veikta saikne ar Dānijas vidutāju. Ir viena lūguma rakstiesies, iesniedzēja teica, ka jā, šī bet ja to nevēlējās skatīt viņu konkrēto gadījumu, un tas ir tiešām skandalozi, ir jāsadarbojas katras val, ar katras valsts šo vidutāju, un ja tad, tad nacionālais vidutājs atsakās risināt uh, lietu, tad ir jāvērš pie Eiropas līmeņa vidutāju šī mediātora, lai uh, vieglāk varētu atbalstīt Eiropas pilsoņus, palīdzēt viņiem pēdējā lieta. Tā kā mēs nevaram progresēt šajā jomā, es domāju, ka mums Eiropas deputātiem un uh, mēs esam tādā labākā situācijā, lai to darītu. Mums ir eh, jārunā par to mēdījos, plašsaziņā dalību valstī, to es arī daru savā valstī. Plašsaziņas līdzīgi mums noteikti var palīdzēt, lai eh, informētu un eh, brīdinātu dalību valstis, kuras atskās uzņemties atbildību. Paldies! Es zinu, ka šīs jautājums ir kumš un ļoti svarīgs, bet mums ir ļoti maz laika. Jāra kungs īsi. No, no, Mrs. Auken. Sorry. Yeah. Yeah, yeah. Es atvainojos vārds Aukens kundzei. Hensyn til en dansk offentlighed. Es vēlētos uh, izteikties dāniski. Es vēlos precizēt dažas lietas. Es piekrītu Balankungu sacītējiem. Vidutāji, tiesības sargība, ombudi, tas nav viens un tas pats. Mediātors, ja vidutājs, tas ir kaut kas cits tomēr. Tas atšķiras no Dānijas tiesības sarga. Visās šajās lietās, kuras mēs dzirdējām, Eh, un es saprotu, ka šī nav pirmā reize, ko mēs ar saviem kolēģiem dzirdam eh, šīs šausminošās lietas, šos briesmīgos stāstus. Es savulaikā mācītāja esmu guvusi pieredzi, ka ir nepieciešams uzklausīt abas puses, lai nonāktu pie patiesības Nevienmēr to dara mediātors. Mēs varam izmantot arī citus veidus, kā ļaut cilvēkiem saprasties. Nav jau tikai tā, ka vienai pusē vienmēr ir taisnība. Un ne tikai Eiropas līmenī tas viss ir izdarāms. Kaut arī šie stāsti ir šausminoši, bet, diemžēl, tur Eiropas līmenī maz kas ir darāms. It kā likās, ka varbūt varētu palīdzēt eh, vēršanās Eiropas līmenī, bet tas neko nedod varbūt, ka ja tas tiks eh, lasīt šeit lūgumrakstu komitejā, tad tas kaut kādu palīdzību dos. Nu, diemžēl tā tas nav. Mēs neko nevaram mainīt. Ne par milimetru. Mēs zinām ļoti daudz gadījumus, tā skaitā Vācijā, Jugendamt gadījumos, arī citās valstīs. Esmu pārliecināta, ka daudzās iestādēs ir pieļauts kļūdas, Un tad, protams, ir jākonstatē šie pārkāpumi, šīs kļūdas un jāizmanto tās iespējas, kādas ir, lai vērstos pret tām. Tātad, ko es piedāvāju? Dānijas juridiskā atkāpe ir jāatsauc, lai Dānija būtu iekļauta tiesību instrumentos, tā skaitā par sadarbību civillietās Es ceru, ka tas beidzot notiks. Citas dalību valstis ir atteikušās slēgt paralēlas vienošanās par aizbildniecību, par vecāku tiesībām un citiem jautājumiem. Mēs vēlējāmies eh, atteikties no šīs juridiskās atkāpes. Tā kā atkal eh, man jāsaka jā, arī man sirds sažņaudzās dzirdot šos stāstus, bet cik bieži es esmu uzklausījusi otru pusi. Un abas puses prasa taisnīgumu. Varbūt jums liekas, ka viņiem nevar būt patiesība, bet es arī dzirdu mātes un tēvus, redzu viņus raudam. Vai tiešām pastāv tendence kaut kas tāds, ko mēs varam mainīt? Jūs sakāt, ka tiek pārkāpta bērnu tiesības un tiek dots pārāk liels tiesības vienam no vecākiem. Tomēr šajos gadījumos iestādes neko nav darījušas, lai nodrošinātu, ka kontakts ir ar abiem vecākiem. Ir arī pretēji gadījumi. Es zinu, ka bija vēlme prezentēt šīs lietas komitejā, bet, nu, tas, manuprāt, ne, nav īsti pamatoti un nedod nepie, vēlamo. Paldies, Aukens. Mums, tad, nu, a, tad jau jāiesaka, lai ārzemnieki neprecas ar Dānija, Dānijas iedzīvotājiem, kamēr netiks grozīt likumdošana. Tālāk Jāra kungs. Paldies, priekšsarētāji. Es eh, centīšos izteikties pietiekami īsi, jo arī Vertmans kungs eh, un Idegās kungs un Bostināro kungs ļoti labi eh, ir precīzi izteikušies. Gal galā mēs devāmies arī taču faktu noskaidrošanas misijā. Um, mēs plānojām tikšanos uz divām stundām, sēdējām līdz pusnaktī ar visiem tulkiem. Bet tās lietas, kas uh, tik stāstīts, nu to nevarēja vienkārši pārtraukt. Tas bija viens no smagākajiem, emocionāli smagākajiem vakariem, kas mums trietā ir bijis. Bet tagad vēlreiz pie secinājumiem. Par Dāniju es mīlu Dāniju. Brīnišķīga valsts. Lieliski cilvēki, atvērti cilvēki, tam nav nekādas saistības ar to, kas šeit tiek apra aprakstīts. Nu, es piekrītu, nu, tā nevar turpināties, kaut kas tur iet pilnīgi reizi. Man problēma ir tāda. Sākšu ar pozitīvo. Es uzskatu, ka ir ļoti svarīgi, ka komisija saka, ka viņi sagatavos eh, pamatnostādes vai vadlīnijas par eh, tā skaitā apmeklējumu tiesībām un eh, noskaidro situāciju visās dalībvalstīs. Tas ir svarīgi. Uh, Mēs vēlamies, eh, lai Eiropas Savienības eh, iedzīvotāji spētu precēties, dzemdēt bērnus, to taču mēs visi gribam. Bet jautājums tad ir par to, ko darīt šķiršanās gadījumā. Šīs situācijas ir jāregulē. Komisija saka, ka visas otrā noregulēts. Un jāievēro ja subsidiaritātes princips. Nu, jāpaskarās, kā tas darbojās. Uh, bet Dānijai redz ir e, šī juridiskā atkāpe. Nu, tas nenozīmē, ka Dānija var darīt, ko grib un diskriminēt Eiropas Savienības pilsoņus. Jā, es saprotu, ka viņiem ir juridiska atz, e, atkāpe, bet e, nu, ne jau tādā mērā. Komisija sniedzot atbildi, tad rodas tāds iespējas, kā ar šo juridisko atkāpi Izskatās, ka Dānija speciāli pieprasa šādu juridisko atkāpi, lai eh, aizsargātu sevi. Nu, bija tā, ka mēs devāmies faktu noskaidrošanas eh, eh, misijā un ar mums neviens nerunāja. Mums, principā, var teikt, pateica, ka ko jūs no mums gribat, mēs darīsim, ko gribēsim mēs. Bet no otras puses, protams, ir starptautiskās tiesības. Un e, Dānija akceptē Eiropas Savienības tiesības, bet, acīm redzot, ne Eiropas Savienības tiesības. Un laikam ir vienkāršāk, ja kanādietis strīdās ar Dāni, nevis, teiksim, austriets ar Dāni. Tas man nav saprotams. Es teiktu, ka starptautiskām tiesībām, protams, jābūt spēkā, bet e, starp dalībvalstīm Eiropas Savienībā uh, ja netiek īstenots aizturēšanas e, orders un ja to viss tiesas spriedums citā valstī var Dānijā vienkārši apvērst pilnīgi pretēji un, un izbraucot no Dānijas tiek zaudēts apmeklējuma tiesības ar bērnu, tas nav pieņemama. Ko mēs varam darīt? Ko mēs varam teikt e, lūguma rakstu iesniedzējiem? Viktors ļoti labi, e, kā Viktors sacīja, nu mēs arī nepadodamies. Mēs turpināsim izdarīt spiedienu. Protams, ka ir iespēja vērsties Eiropas Savienības tiesā. Mums tas ir pirmkārt jau jākomunicē, jādara zināms uz ārpusi. Tas ir tāds politiskais ierocis, kas mums ir. Mēs varam runāt skaļi par lietām, kas nav kārtībā, un par šīm lietām ir jārunā aicinot tāpat laikā komisiju pārbaudīt, vai juridiskā atkāpe drīkst novest pie Eiropas Savienības pilsoņu diskriminēšanas. Manuprāt, nē. Jo gal galā jau mēs aiziesim līdz līguma pamatu noteikumu pārkāpumiem. Jo to mums vienmēr liek sejā Tikko mēs kaut ko sakam, mums uzreiz bārš sejā to, ka mums ir juridiska atkāpa. Nē, tas nenozīmē, ka tas ļauj darīt jebko un ka tam var diskriminēt Eiropas Savienības pilsoņus. Gal galā pēdējais, uz ko es vēlos vērst uzmanību, tas, ka bērniem tomēr ir tiesības un viņas ir jāievēro. Paldies! Paldies, tālāk Ždanoks kundze. Really um, to... Pavisam īsi protams, izsaku visdziļāko līdzjūtību, bet jautājums ir par to, ko darīt, kā var eh, tikt galā ar šo subsiditātes problēmu. Piekrīt Jārkungam, nevajag padoties, bet izmantot, jo komisijas klātbūtni gribu piemetināt, ka komisija ļoti bieži padodas, jo tad, kad lūguma raksts ienāk šeit, un jūs esat mūsu vidutājs starp lūgumu rakstu iesniedzēju, komisiju, komiteju un attiecīgās valsts valdību. Un ko mēs redzam visos šajos dokumentos? Komisija prasa, lai valdība kaut ko dara, valdības nes ļoti formālu atbildi, respektīvi atrakstās, mums viss ir kārtībā, un jūs ar to apmierinaties, un tad jūs uh, neprasat, lai jums sniegtu pilnvērtīgu atbildi um, uz konkrētām lietām, uz konkrētiem gadījumiem, konkrētiem pārkāpumiem, kas ir minēti šajos lūgumrakstos. Jo parasti valdības atbildes ir ļoti vienkāršas, bez eh, vispār atsaucas uz konkrēto lietu un konkrētām apsūdzībām un izmantojot jūsu klātbūtni, es gribētu lūgt jums būt eh, tādiem neatlaidīgākiem un eh, atgādināt vēl un vēl valdībām, ka eksistē lūgumrakstu komiteja Eiropas parlamentā un mēs vēlamies cieņu un respektu no dalību valstu valdību puses, jo dalību valstu valdības pat vispār negrib īpaši ņemt galvā Eiropas parlamentu un to, ka eksistē kaut kādas Eiropas institūcijas. Uh, un ka kāds ies, un viņi vienkārši grib atrunāties ar to, ka mēs iejaucamies iekšējās lietās, bet tās nav nekādas iekšējās lietas, tas ir cilvēktiesība un hartas pārkāpums, tā kā ir jāprasa atbildība no valdībām. Beker kungs, jūs gribējāt runāt? Paldies, priekšsēdētāji, kolēģi, lūgumrakstiesniedzēji, es izteikšos īsi ņemot vērā šo dramatisku emocionālo un politisko situāciju. Šobrīd ir jautājums par subsiditāti, likumdošanu, juridiskās atkāps robežām. No tā mēs varam tikai secināt, ka visi priekšlikumi, kas šobrīd ir izteikti attiecībā uz politisku spiedienu un plašu plašsaziņu līdzekļu spiedienu. Tām ir jābūt pirmajām sakām, pirmajām rezultātiem, un tāpēc es pilnībā atbalstu pieprasījumu caur komisiju un padomi izmantot to kā eh, rīku, lai nonāktu pie debatēm. Un tur es sagaidu, ka Eiropas komisija un padome līdz tam brīdim, kad notiek eh, debats plenārsēdē, radoši, juridiski radoši rīkojas, lai mēs vienreiz no šīs trupceļa izietu. Mēs nevaram vienkārši piekrist tam, kā šobrīd tiek eh, atbildēts, it īpaši, ja runa ir par bērniem. Tur nekāda iecietības nebūs. To arī parādīja šīs diskusijas. Tas nozīmē, ka mums ir sagaidāms, ka tulīt sākas, varētu teikt, posms, ka ir jāmaina Dānijas juridiskās atkāpes status kā prioritārs pasākums. To es sagaidu no komisijas un padomas. Nevis atkal to pašu veco stāstu. Paldies. Ευχαριστώ, κυρία Βέτμαν. Ευχαριστώ πολύ. Um, let me start with the... Paldies, es sākšu ar komisiju. Paldies par jūsu atbildi, taču, diemžēl, man ir ļoti žēl. Uh, ka jūs faktiski neatbildējāt, eh, lai dotu kādu gaismas stāru eh, šiem lūgumrakstu iesniedzējiem bērniem un, un tā, eh, vecākiem. Vai es tiešām šķiet, ka mēs esam tik naivi, ka mēs nezinām, ka ir starptautiskas konvencijas, piemēram, Hāgas konvencija. Es zinu vienu vai divus gadījumus, kad Hāgas konvencija uh, nav tikusi ievērota, un optaut princips ir izstādīts augstāk par Kāgas konvenciju. Tas ir jautājums, vai tā ir Eiropa vai nē. Un gribu teikt saviem kolēģiem, kas saka, ka komisijai vajadzētu prasīt ciešāku sadarbību. Es varu jūs informēt, es esmu cieši sadarbojusies ar komisijas pārstāvjiem attiecībā uz vairākām, vairākiem lūgumrakstiem, bet vienmēr atbild bija tāda, uh, Nu, ziniet, tik tālu mēs varamies un tālāk mēs nevaram, jo tāpēc, ka viņiem ir optauts. Un es ļoti apšaubu to, vai optauts kā tāds dod mums uh, tiesības uh, noliegt Eiropas cilvēktiesību hārtu, noliegt cilvēktiesību un cilvēktiesības noliegt bērnu tiesības un noliegt jeb kādas citas Eiropas tiesības. Mēs šeit priekšsēdētājs kundze un visi pārējie klātesošie par Eiropas valsti. Eiropas uh, valsti, kas ir daļa no Eiropas Savienības. Jā, viņiem ir optauts. Bet vai tas dod tiesības šai valstī, šai konkrētai valstī, uh, vispār noliegt visus ES tiesību aktus un šīs minētās ES pamatiesības. Vai tas tiešām tā ir? Vai mēs tiešām varam šādus apgalvojumus ES pieļaut? Mēs esam pārsteigti par to. Uh, par to, ka mums ir šīs, mēs brīnamies, ka mums ir ārkārtīgi radikāls tendences eh, novērojams eh, gan labējs, gan eh, radikāli kreisas, un Margarita skatos, tu smējies, tev ir jautri, bet ja mēs nevaram parūpēties par lūgums rakstu iesniedzējiem, par jaunākajiem pilsoņiem, mēs tiešām domājam, ka varam paturēt ēs kopā, jā, politiski, jā, Mēs šodien to dzirdējām, kāda kundze teica, ka viņa jūtas kā ebrēta otrā uh, pasaules kara laikā, kādu minēja nacistu režīmu. Mēs dzirdējam, vai mēs varam kā politiķi ļaut tam turpināties. Tātad vai tiešām mēs varam pieļaut, uh, kā mūsu pilsoņu, trešo valstu pilsoņu tiesības tiek pārkāptas? Viņi gal galā dzīvo Eiropas Savienībā, vai pret viņiem var attiekties kā tādus, ko var izmest miskastē. Bērni. Bērniem ir tiesības būt ar māti. Māte ir tā, kas dzemdē bērnu. Un tāpēc es šeit jautāju, vai šīs sievietes, nu arī, arī dažkārt tēvi, ir tie, kas ir vienkārši cilvēki vai Dānija eh, pret uh, dzīvniekiem izturas labākā pret uh, cilvēkiem. Vēl kāda lieta, vēl dažas lietas. Problems with authorities in this case, because if you see... Jā, piemēram, ja pastamies dokumentiem un sarakstu ar vārsiestādēm, šeit ir jautājumi atsevišķos gadījumos kur ir neatbilstoši izsniegti dokumenti. Ir kāda kundze, kas var pierādīt, ka viņai ir orģina, dokumentu orģināls, un pēc gadiem pēkšņi tiek izsniegts cits dokuments, kurš jau ir par labu pretējai pusē, šī gadījumā viņa ekspartnerim. Ir gadījumi, kad ir e, šīs vispārējās e, tiesības piekļuvē publiskiem dokumentiem, uh, bet e, šīs tiesības tiek liektas. Vai atkal tas ir optauta dēļ, vai tā tiek pārkāpts Eiropas tiesības. Reizēm dokumenti vienkārši pazūd. Piemēram, e, man saņēma kādu telefonu zvanu un jautā, ko lai darīt. Man jūs jāinformē par to, ka, ka dokumenti vienkārši ir pazuduši. Nav vairs nekādu pierādījumu, tie ir pazuduši. Uh, vai mēs varam komisiju cienījumā tā turpināt un jājautā visām dalību valstīm, vai tas ir ļoti labi un vai tas ir eiropeiski, man ir šaubas par to. Nākošais punkts, kas man ir jāmin, ir tas, ka mūsu bērni faktiski nu, kļūst par cietumniekiem. Mēs to esam dzirdējuši iepriekš, mēs to dzirdējām arī Dānijā. Bērnu vispār nevar atstāt valsti, jā, tieši tā, Jā, ir māte, kas grib doties brīvdienās ar bērnu, jūs to šodien dzirdējāt. Uz divām dienām eh, bija cits gadījums, kad tas bija trīs nedēļas, viņai aizliedz tiesības doties atvaļinājumā ar bērnu. Viņai jāpaliek Dānijā. Vai tad mums ir jāliedz bērniem iespēja redzēt kaut ko citu? Mums jau tas vienreiz ir bijis, ko tad mēs to gribam atkal, vai mēs to vēlamies saviem bērniem? Uh, Nu, un tad tik pieminēts arī tiesības sargs vai ombudsmen. Mēs apmeklējām ombudu ofisu Dānijā un jautājām, ko var darīt viņa birojas. Mēs dzirdējām, ko ombuds atbildēja kādam no uh, lūgum uh, rakstu iesniedzējiem. Tad, tad jājautā, vai tā ir īstā institūcija, kur vērsties. Nevēlos atkārtoties, bet tomēr teikšu. Uh, ka tā ir sistemātiska problēma Dānijā. Jā, protams, ir arī citās valstīs problēmas. Protams, ka ir, bet šeit ir sistemātiska problēma. Jo šis, šī ir tikai aizberga redzamā daļa, un es tieši tā to arī domāju. Tā ir tikai uh, aizberga redzamā daļa. E, e, es zinu vairāku simtu šādu lietu, uh, Un, ja mēs to saliekam kopā vēl ar citu uh, kolēģu zināmām lietām, tas jau ir pāri par tūkstos lietām, vai tas ir normāli un Eiropais. Vai tas ir normāli Eiropas Savienības dalību valstī? Atgriežamies pie politiski, politikas jautājumu. Cienījamie lūgumrakstu iesniedzēji, es apsveicu viņus par drosmi runāt ar mums un e, uh, iznest to dienas gaismā, jo ir ļoti svarīgi lai mēs, Eiropas Savienība, būtībā tiešām būtu informēti par to, kas tad īsti notiek tik ļoti augsti attīstītā Eiropas Savienības dalībvalstī. Man ir šaubas par to, vai mēs varam turpināt šādu te attieksmi. Jā, es eh, augstu vērtēju lūk šīs vadlīnijas, bet eh, kur tas mūs novedīs? Acīm redzot, varbūt ļoti eh, drīz varbūt vairs nebūs eh, starptautisku pāru, kā es dzirdēju savā valstī. Es precēšu tikai austrieti, jo es eh, negribu tādās grūtībās nokļūt, kā lasīju parlamenta tīmekļa vietnē. Saprotīja un cilvēku reakcijas pilnībā to saprotu. Es domāju, par šīm lietām ir jādomā, kādas sekas tam reālajā dzīvē var būt. Jā, un visbeidzot, mēs visi piekrītam, ka mums ir jāiznes šis jautājums uz plenāru sēdi. Es jau to piedāvāju pirms diviem gadiem. Viss teica, nē, nē, nu tas ir atsevišķi gādījums, tas, ir izņ tas ir izņēmums. Un te mēs redzam, ka šīs problēmas ir traģiskas, un šīs problēmas nekādā gadījumā nav izolēti gadījumi vai reti gadījumi Un paturot to prātā un visām tām detaļām, kas mums ir zināmas, es gribu teikt vēl kaut ko. Cienījamā komisija bija kāds paziņojums, kas uh, pilnībā, pilnīgi nepareizi uh, stādīja priekšā lūgumrakstu. Māte, kas iesniedz lūgumrakstu, nebija nekāda nolaupītā, kā jūs to teicāt. Es lasīju korektūru, ko pēc tam mm, Macronijas sūtīja visiem uh, Komisija vispār nepareiz traktējusi dokumentus, kurus parlaments ir iesūtījis un ko mēs esam saņēmuši kā parlaments eh, no lūgumrakstiesniedzējiem. Tie ir reāli dokumenti, nevis kaut kādi atzinumi vai, vai eh, interpretācijas. Tā kā viss tas arī ir jāapšaubat līdz ar to. Un visbeidzot, es vēlētos teikt, un brīdināt visus, ka Eiropas parlamenta deputāti var runāt tikai balstoties uz to, kas viņiem ir iesniegts un ko viņi ir varējuši izpētīt. Tas arī ir svarīgi, jo, protams, ir jautājumi par to, kas apšauba mūsu darbu un ticamību tam, ko mēs daram. Bet mūsu darbs mums uzliek par pienākumu uh, jo mēs esam lūgumrakstu komitejas uh, locekļi, un mums ir jāatbalsta lūgumraksta iesniedzēji, lai palīdzētu rast viņiem risinājumu un iespējams atgriezt viņiem bērnus un atdotu šiem, šiem mātēm un bērniem viņu vecāku, uh, eh, viņu bērnus. Morning. Paldies, Jāž. Jāteic, ka šīs rīts ir bijis visai smags. Bostinārkungs savu. Tātad es nākšu konkrēti priekšlikumu klajā. Mūtiskais jautājums ar debatēm un rezolūciju. Tas ir viens, otrs vēstuli, kas jānosūta Eiropas komisijai, lai varētu sākt strādāt pie dokumenta par problēmas risināšanu Eiropas līmenī, jo Valsts nosaukums, protams, ir ļoti svarīgs, bet tas notiek arī citās dalību valstīs. Mums ir jāatrisina šī problēma, jāaicina komisija nāklajā ar juridiski saistošu risinājumu, lai nākotnē varētu novērst šādas traģēdijas. Priekšsēdētāja Bostināru kungs Nu, jūs zināt, es jau gribēju nākt lejā ar šo priekšlikumu. Es esmu taču priekšstādātāja, man ir tādas tiesības. Vai es varu izdarīt secinājumus? Nē, labi, paldies. Jā, tiešām diena ir bijusi smaga. Tas man atgādināja Šekspīru. Tiek teikts, ka jā, kaut kas nav kārtībā Dānijas karaļvalstī. Un nu dien Es neesmu vēl noslēgusi savu sakāmo. Šeit mēs nerunājam tikai par politisku jautājumu, nedz sociālu. Šis ir ideoloģisks jautājums. Esmu ļoti šokēta, kā tas nāk no valsts, kas atrodas Eiropas Unības ziemeļos. Strongly, the European... Un tas ļoti spēcīgi ietekmē arī ideju par Eiropas Savienību kā tādu. Es. Uh, gribētu zināt, ko dara Dāņu kolēģi Dānijas parlamentā, lai mainītu situāciju. Taču te neko nevaru sacīt, jo nezinu, aicināšu Augens kundzi. Mēģināt viņus informēt tur, Dānijā. Ko mēs darīsim? Mēs varam uzrakstīt vēl vienu vēstuli Dānijas iestādēm, cerībā, ka viņi atbildēs šoreiz. Uh, Jo ne, mums nevajadzētu, jūs domājat. Nu, daži uzskat, ka nepieciešams, protams, jāinformē arī nekavējoties komis, komisārs šo lūgumu rakstu kontekstā. Un es, protams, arī domāju pāri iespēju uzdot jautājumu Eiropas Komisijai droši vien gribas teikt priekšsēdētāji, bet tas ir, eh, par to ir jālem koordinēt ar sanāksmē. Esmu atvērta. Viena lieta. Man ir jāinformē jūs par to, ka Dānijas valdība ir atbildējusi jau vairāk kārt. Jūs neesat apmierināti ar atbildi, tas ir viens. Bet viņi ir atbildējuši. Jā, man ir žēl, ka mums ir jānoslēdz sanāksme šādā veidā, bet tiešām liels paldies uh, lūgumrakstu iesniedzējiem, kolēģiem. Es ceru, ka komisija nāks klajā ar iespēju aizstāvēt jūsu lietas un ka parlaments noteikti jūs atbildēs, uh, atbalstīs. Nākamās sanāksmes. Tad pēdējais jautājums bija par uh, atvērtiem lūgumrakstiem. 45, 47 paliek atvērti. Paldies! Okay.